Lamsdorf. So, colleagues, let's go to the next. Un tagad, kolēģi, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir palikušas vēl līdz balsošanām divi punkti izskatām, kā jau es teicu, deputātiem. Aleksandrs Grāfs Lamsdorfs bija misijas Lībijā prieksēdētājs. Misija uz Lībiju devās no 25. līdz 27. martam un vēlētos dot vārdu Lamsdorva kungam, lai iepazīstinātu mūs ar notikumu gaitu šajā valstī. Um, well, much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu informēt kolēģus par uh, manu braucienu uz Lībiju. Tas notika pagājušā gada jūlijā. Varbūt jums šitīs neparasti. Uh, ka nākamā gada martā es vēl tur atgriezos pēc vēlēšanām pagājušā gada jūlijā, bet uh, novembrī uh, es devos uz turien, uh, kas bija jau atkārtota vizīte, un pēc tam martā atkal devos uz turien, lai novērtētu, kas ir izdarīts, uh, kas bija ļoti veiksmīgs. Vispārīgi runājot, situācija valstī ir ļoti nestabila, uh, ir drošības situācija, kas uh, vēl ir nedroša vietējās bruņotās grupas nodrošina tādu vietēju drošību, bet centrālās iestādes situāciju nekontrolē. Tātad tā ir jārisina. Tā ir viena daļa patiesības, un otra daļa ir tā, ka ne politiski, ne drošības jomā nav bijusi tā kā atkāpšanās atpakaļ. Šis process ir lēns, bet tas virzās pareizajā virzienā, un tas ir jāpatur prātā. Uh, raugoties uz notikumu attīstību šajā valstī, jo deviņus mēnešus pēc uh, vēlēšanām nekas daudz vēl nav noticis, piemēram, konstitūcijas procesā, kas bija galvenais jautājums manā darba kārtībā, tad, kad es devos uz turien. Ir skaidrs, ka entuziasms, kas uh, bija vēlēšana laikā pagājušajā gadā, ir pazudis un uh, parlaments nav īpaši populārs un uh, Protams, tas neko nenozīmē. Daudzās valstīs parlamenti nav populāri, bet ir tāda vispārīga sajūta, ka būtu jādara kaut kas vairāk, lai situāciju pavirzītu uz priekšu. Interesanti ir tas, ka konstitūcijas process, kas varbūt šķiet uh, attālinās no cilvēku dzīves, tomēr rada milzīgi interesi. Cilvēki vēlas, lai tur tiktu panākts progress. Ja atcerēsieties, tad uh, valsts ir iedalīta trejos reģionos. Uh, no kura katra 20 jānosūta 20 cilvēku uz konstituējošo asamblēju. Un tas jau tika izlēmts jau sen, un, um, jo tas tika, un visi brīnās, kāpēc nekas nav vēl noticis. Un iemesls tam ir ļoti vienkāršs un skaidrs, proti nav skaidrības par to, kā šī komiteja būtu uh, jāsastāda. Es jums aiztāpīšu detaļas, bet uh, iedomājieties, kāda ir situācija. Uh, iedzīvotāji gaida, kad viņi varēs nobalsot par konstitucionālas asamblējas sastāvu, un tad ir tāda juridiska situācija, kurā um, uh, iecelšanas process uh, Uh, būtu tā kā no uh, pastāvēšā parlamenta. Tātad visi sagaida vēlēšanas, bet uh, augstākā tiesa agrāk sprieda un varētu būt, ka notiks iecelšana. Viena lieta ir tā, ka um, iecelšana pat varētu radīt labāku rezultātu, bet tikai ar ievēlēšanu būs nepieciešama leģitimitāte. Brauciens uz Lībiju protams, bija laba ideja un labs rezultāts bija. Tikko uh, eh, sastapu arī cilvēkus, kas uh, uh, jau ir noguruši no šīm Eiropas Savienības delegācijām. Tādas dodas ļoti bieži, uh, paliek divas, trīs dienas, uh, bet uh, es ar prieku konstatēju, ka nevalstiskās organizācijas uh, Eh, mūs ļoti labi atbalstīja un mums bija ļoti labas tikšanās. Un tas bija tāpēc, ka viņi pievēršas galvenokārt jautājumam, kā pavirzīt jautājumu uz priekšu. Tātad, neskatoties uz visu šo nelielo nogurumu no Eiropas Savienības, tomēr ir arī tāda skaidra apziņa, ka Eiropas Savienība ir jāiesaist turpmākajā procesā. Mēs apkopojām uh, eh, iesaistītās puses konstitucionālajā procesā, un es biju ļoti pārsteigts, ka viņi uh, Uh, kas tika ielūgti, ka tā ir pirmā reize, kad viņi visi satieks vienā telpā. Tātad tie, ko mēs ielūdzām, un par to es biju ļoti pārsteigts, jo ANO tur ir milzīga misija, tur ir atbalsta misija, viņi veic lielisku darbu daudzās jomās, bet šajā konstitūcijas procesā tā uh, tiešām bija Eiropas Savienība, kas um, darbojās kā katalizators. Un no tām tikšanās reizēm, kas mums bija, uh, tās notika divreiz ilgāk nekā bija paredzēts, un tas bija tāpēc, ka bija šī milzīgā interese. Kas izrietē no šīm diskusijām bija tas, ka ir plaša vienprātība sabiedrībā, ka nākad, nākamajā konstitūcijai būtu jābalstās uz šariātu, vai arī kādā interpretācijā. Mēs tagad neskatāmies tikai uz uh, kriminālo sadaļu šariātā, bet eh, tātad šai valstī vīzija par sevi ir kā islāmiskai valstī, un viņi vēlas tādu konstitūciju, kas to atspoguļo. To ir eh, ļoti grūti saprast, kā tas viss būs savietojams ar minoritāšu individuālajām tiesībām un citām brīvībām. Tas šobrīd vēl nav apspriests, jo konstitucionālais process eh, tagad tikai sāksies. Nav arī īsti skaidrs, kā šī valsts uh, iekļaus konstitūcijā uh, savas starptautiskās saistības. Ja konstitūcijas pamats būs islāma likums, jeb šariāta likums, tad juridiski um, runājot startautiskās tiesības uh, prevalē, un tās būs jāņem vērā, lai arī kāda būs konstitūcija. Tiek apspriest arī citi jautājumi - Irāka, uh, Piemēram, Ēģipte, e, tātad konstitūcijas ziņā tiek apspriesti šo valstu konstitūcijas teksti, un e, bija ļoti labi, ka mēs uz turieni devāmies jo sajūtām tādu skaidru e, nepieciešamību. Proti, mums nevajag vadīt diskusijas, bet informēt visas puses. Un noslēgumā gribētu teikt, ka valstī ir tāda vēlēšana komisija, kas ir noteikusi tiešām ļoti augstus standartus, par vēlēšanām jau ziņoju, un tās bija pārsteidzoši labi organizētas un noritēja pārsteidzoši veiksmīgi. Un vēlēšana komisija ir izveidota un formalizēta, bet kamēr tā nezin, vai būs vēlēšana šai uh, konstituējošajai asamblējai, viņi nezin, ko darīt, un uh, var paiet vēl viens mēnesis, lai norganizētu šādu balsošanu. Bet, nu, kā jau teicu, šis progress ir ļoti lēns, bet laimīgā kārtā vēlēšana komisija ir ļoti laba. Noslēgumā, ko mēs varam secināt, mums vajadzētu turpināt uh, sadarboties, uh, bet tādā veidā, uh, lai ņemtu vērā lībiešu vēlmes. Mums nevajadzētu uh, tikai doties uz turieni un pēc tam neko nedarīt. Mums ir uh, jāturpina pastāvīgs darbs, jāstarpojas arī ar starptautiskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas valstī, ir arī spēcīgas vietējās NVO ar ļoti aktīviem dalībniekiem. Tātad tās ir svīras, ar kurām varam strādāt. Uh, Un mums ir arī vēlēšana novērošanas uh, komandas ziņojums, ko varam ļoti labi izmantot. Un noslēgumā gribētu teikt, ka es delegācijas situācija valstī ir kritiska, misijas vadītājs ir devies prom un nav tāda spēcīga personīga pārstāvniecība. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga spēcīga uh, es delegāciju uz vietas ar piemērotiem darbiniekiem, tā ir valsts, kas ir mums turpat kaimiņos. Uh, Es zinu, ka Tripole nebija tā populārākā vieta, kur strādāt kā vēstniekam, tad, kad Gaddafi bija pie varas, bet tagad tā ir mūsu kaimiņu valsts, kas ir pārējais procesā un būs mums ļoti svarīgi. Mums vajadzētu turpināt atbalstīt uh, lībiešus šajā pārējais procesā, un lai to izdarītu, mums ir vajadzīga labi aprīkota um, es delegācija ar pienācīgu personālu. Ja jums ir kādi jautājumi, var uz tiem atbildēt. Paldies par uzmanību. Jā, paldies, Aleksandra. Jūs izteicāties tik skaidri uh, un izstāstījāt par visiem jautājumiem precīzi visu, ka neviens šķiet negrib izteikties un neviens negrib neko jautāt. Līdz ar to, es domāju, mēs varam šo punktu noslēgt un uzreiz pāriet pie nākamā punkta. Un uh, mums būs tas prieks atkal uzklausīt jūs, Aleksandra, jo Tas ir ieteikums padomē par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālas asamblejas 68. sesiju. Un jūs esat referents. Lūdzu, jums atkal vārds. Um, nu, lieliski šodien var runāt. Jetzt mache ich das Ganze noch einmal auf Deutsch? Nee. Jā, to visu tagad vēlreiz vāciski? Nu, nē, tomēr. Mēs varam vāciski, bet nu varbūt tomēr labāk angliski. Mūsu priekšsēdētājiem eh, nebūs grūti, jo viņš labāk runā vāciski par mani. Tātad, darba grupā par apvienotajām nācijām mēs strādājām pie ieteikumiem padomēji, un šis ir tāds labi izveidots cikls jau, kas ir iegājies, ka mēs dodam savu ieguldījumu no parlamenta puses par šiem jautājumiem. 7. martā mums bija ļoti garas plašas sarunas ar uh, starptautisko attiecību globālās pārvaldības eh, direktori. Tā bija ļoti vērtīga sēde, un eh, šos, šo ieteikumu mēs eh, jau arī izskatījām darbu grupā, un šodien tas tiek prezentēts šeit komitejā, un tad mums būs laiks to visu apspriest. Tikai 18 aprīlī ir grozījuma iesniegšanas termiņš, tātad vēl desmit dienas jums ir laika. Uh, Šogad eh, mēs īpašu vērību pievēršam Eiropas Savienības lomai ANO sistēmā, bet arī pievēršamies eh, mieru un drošības jautājumiem no vienas puses, un no otras puses savukārt atkal cilvēktiesības un uh, tiesiskumu, jeb rule of law jautājumiem. Un tie ir jautājumi, kas Eiropas Savienībā ir īpaši svarīgi. Ziņojumos ir sešas daļas, par to nerunāšu, jo tad kolēģi drīzāk uh, aizmigs. Um, mm, jūs varat droši paši izlasīt šo ziņojumu, tas nav pārāk garš. Bet pirmais punkts - Eiropas Savienība kā globāls partneris. Šeit uh, ir runa par uh, dalībvalstīm, par delegācijām. Te ir ieteikums tām uh, rūpēties par ES redzamību ANO institūcijās. Tas ir tāds jautājums, uh, kuru mēs uzsveram katru gadu un kur ir jau panākts progress, bet noteikti var darīt vairāk. Mēs uh, arī runājam par ANO drošības padomes reformu. Tas ir jautājums, kas, manuprāt, pēdējos gados uh, ir uh, drīzāk pavirzies atpakaļ, nevis uz priekšu. Tur ir um, redzama aizvien vairāk uh, Um, nepatika runāt par šo jautājumu, neviens negrib par to izteikties. Tātad uh, Brazīlija arī, piemēram, grib kļūt par pastāvīgu locekli un citi to vēlas, bet šo tematu mēs šeit pieminam un uh, tātad mēs uh, vēlreiz apliecinām, ka ES ilg, ilgtermiņa mērķis ir panākt pastāvīgu vietu drošības padomē. Tas ir gan parlamenta uh, Uh, viedoklis, gan arī daudzu uh, dalībvalstu viedoklis. Vēl viens uh, kritiskāks punkts ir tā saucamā responsibility to protect, jeb pienākums aizstāvēt. Mēs vēlamies, lai tiktu uh, nojaukts šis uh, aizspriedums, ka te ir runa par militārām operācijām. Šeit ir runa par profilaksi, par civilo iedzīvotāju aizsardzību, par atjaunotni pēc konfliktiem, uh, par pieeju humanārai, humanai palīdzībai tiem, kam tā ir vajadzīga. Un šī plašākā uh, pienākuma aizsargāt definīcija ir tas, par ko mēs šeit galvenokārt runājam. Tad mēs nosaucam divas valstis - Sīriju un Malī, par kurām ANO ģenerālsekretārs ir izteicies, un tas ir arī skaidrs, ka mēs kaut ko par to sakām. Par cilvēktiesībām Tur mēs galvenokārt vēlamies panākt to, lai cilvēktiesības tiktu vairāk ņemtas vērā visās ANO uh, politikas jomās, bet arī šo pārskata procesu, universālo pārskata procesu stiprināt. Un vēlamies vairāk iesaistīt NVO šajā procesā, piemēram, mēdīju brīvību, ja reportieri bez robežām šeit varētu dot savu ieguldījumu, tas var būt ļoti vērtīgi. Un tad tiesiskums, uh, to es tikko minēju, tas arī ir iekļauts uh, ziņojumā. 2012. gada septembrī bija augsta līmeņa sanāksme par šo jautājumu, un uh, līdz ar to mēs arī šeit dosim savu ieteikumu padomēji. Un tad ir vēl viens punkts, kas eh, jau parādījās, bet Ņujorkā tur vienmēr rodas grūtības. Tas ir jautājums par to, kā valdības un parlamenti sadarbojas globālos jautājumos. No vienas puses ir tā, ka izpildvārai uh, tradicionāli ir prerogatīva ārlietās, bet uh, parlaments savukārt sniedz tiešu leģitimitāti uh, izpildvārai. Uh, Un Ņujorkā uh, bieži vien ir sarežģīti panākt uh, parlamentāru jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Tagad mēs ceram, ka 68. ģenerālajā asamblējā mēs beidzot varēsim par to runāt. Šeit parlamentā ir daudz kolēģi, kas aktīvi uh, vēlas parlamentāru asamblēju, un tad ir citi, pie kuriem piedaru es, kas neredz šeit nekādu būtisku papildinājumu šādā struktūrā. Tā būtu vienkārši tāda organizācija, kas uh, savāktu uh, nu, daudz tādus parlamentāriešu šajā asamblējā, kur nekad nav vispār piedalījušies brīvās vēlēšanās, šeit es domāju par Kubu un tam līdzīgām valstīm, un tad viņi sēdētu kopā ar francūžiem un citiem, un tas nebūtu vērtīgi. Bet, nu, tās būs interesantas sacensības, jo kolēģiem ir daudziem cits viedoklis, un man ir prieks, ka turpmākajās dienās un nedēļās debats turpināsies līdz balsojumam. 30. maijā ir paredzēts balsojums komitejā, un jūnijā tas tiktu skatīts tad plenārsēdē. Paldies! Liels paldies, Aleksandra! Un tagad gribētu dot vārdu ēnu referentam Prēdiskogam no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt kolēģi Lamsdorfu. par viņu sagatavotā teksta kvalitāti. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, paužu nožēlu par to, ka gala teksts nevarēja tikt pieņemts ilgāk pirms pieņemšanas padomē saistībā ar apvienoto nāciju ģenerālās asamblejas prioritāriem jautājumiem. Runājot par satura pēc būtības. No manas puses dažas piezīmes, kuras es eh, pārveidoju par grozījumiem. Pirmkārt, vairākās teksta daļā tiek pasvītrotas cilvēktiesības tiesiska valsts, bet vajadzētu e, iekļaut arī atsauci uz demokrātiju. Tas ir svarīgi, un tāpēc esmu iesniedzis grozījums attiecībā uz vairākiem teksta paragrāfiem. Tālāk par C punktu runājot, piekrītu tam, ka kolektīvie pūliņi ir vēlami, bet atsevišķos steidzamos gadījumos mums ir jārīkojas pat, ja nevar tikt panākts konsensus. Domāju, ka malī gadījumā tas eh, arī ir būtiski. E punktā nevar pieprasīt no dalībvalstīm atbalstīt mērķus, par kurām tās vēl nav vienojušās. Ir runa par Eiropas Savienības um, vietu drošības padomē un citi jautājumi vēl, bet vajadzētu šeit mēģināt palā, panākt konsensu. F punktā manas domas ir tādas, ka Mums ir jākonsolidē apvienoto nāciju vispārīgā loma tālāk L punktā, kas attiecas uz Sīriju. Vajadzētu aicināt um, īstenot spiedienu uz visām konfliktā iesaistītajām pusēm M punktā, kur ir runa par malīm. Domāju, ka pārāk eh, liela koncentrēšanās notiek uz krīzes militārajiem aspektiem. Manuprāt, vajadzētu šeit pievienot demokrātiskās pārējas elementus un elementus saistībā ar demokrātisku politiku. Tālāk runājot par ieroču tirzniecības līgumu. Paturēsim prātā pagājušajā nedēļā izlemto. Tālāk runājot par P punktu. Vajadzētu pievienot dialogu par cilvēktiesībām, lai varētu nodrošināt rekomendāciju ieviešanu. E, u, u, universālajam periodiskiem pārskatam. Un aicināt padomi mums ziņot par ģenerālās asamblejas sesijām. Kā jau es sacīju, visi šie jautājumi ir iekļauti manis piedāvātajos grozījumos. Paldies, paldies, Prēzes kungs, pēdējais runātājs Muņīsas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, arī es vēlos apsveikt Lamsdorfa kungu par ziņojumu par to, kā tika vadīta darba grupa un attiecības ar uh, Eiropas Savienības pārstāvjiem apvienoties nācijās un saistībā ar darba grupas sanāksmēm apvienoties nācijas. Gribu atsaukties uz Prēdiskunga sacīto tikko par to, lai padome regulāri informētu parlamentu par to, kā norit šis darbs, kā tiek ieviestas rekomendācijas pretējā gadījumā. Mēs nonākam situācijā, ka mēs katru gadu sagatavojam rekomendācijas un uh, bez bieži vien jebkāda rezultāta. Un atsevišķos gadījumos atkārtojās šīs rekomendācijas, citos gadījumos saturs mainās, bet mums vajadzētu ieviest zinām konsekvenci, turpinātību un nepārtrauktību šajā darbā attiecībā uz to, ko mēs prasām no dalībvalstīm, no Eiropas Savienības mm, apvienotajās nācijās un šajā sakarā eh, pieminēšu dažus punktus, kas eh, tiek pārveidoti grozījumi. Eiropas Savienība kā globāls spēlētājs vajadzētu uz, uz to mēs esam jau vairāk kārt uzstājuši, bet bez lieliem panākumiem uz labāku Eiropas Savienības pārstāvības e, koordināciju. Uz ieteikumu ģenerālajai asam, 67. ģenerāla asamblējai bija atsauce uz šo punktu, kura bija pazudusi no šī gada dokumenta un bez jebkāda rezultāta no iepriekšējā gada. Tāpat runājot par drošības padomu, jo mēs zinām, kāda ir dalībvalstu nostāja, taču arī mēs zinām, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja, kas tika jau pieņemta vairāk kārt, taiskaitā ziņojumā par daudzpusību, kur ir runa par šiem jēdzieniem, kas ir iekļauti esošajā dokumentā. Par ilgatermiņa mērķiem Eiropas Savienībai un ka jāpatur ir tie prātā, ka mēs arī piekrītam, ka ne visi tam piekrīt. Tālāk eh, sadaļā par mieru un drošību. Un runājot par apvienoto nāciju lēmumu par dzimumu perspektīvu preventīvos eh, gadījumos un eh, int, reintegrēšanas un demobilizācijas ziņā. Runājot par ieroču tirzniecības līgumu un pēdējo sasniegumu vienošanos, kas ir panāktas apvienoties nācijās. Tālāk par cilvēktiesību sādaļu. Un cīņu pret korupciju, kur korupcija tiek uzskatīta kā viena no cilvēktiesību pārkāpumu veidiem, un aicinām šo jautājumu no augstās pārstāvis puses skatīt Eiropas līmenī un piedāvāt darbības plānu, lai varētu ieviest apvienoto nāciju rekomendācijas un uh, runāt par to, kā notiek ratifikācija dalību valstu līmenī. Tad ir daži grozījumi, ko mana grupa jau ir piedāvājis, jo Lainens man šķiet tos ir piedāvājis, kas, manuprāt, ir e, būtiski, piemēram, e, noziegumu pret cilvēku vidu iekļautu noziegumus pret apkārtējo vidi, tāpat arī tiesiska ietvara izveidojušana, lai varētu sankci... vērsties pret šādu veidu noteikumiem, stiprināt starptautiskās krimināla tiesas prerogatīvas un darbu, un kopumā ir nepieciešams stiprināt tu, vides jautājumus ar konkrētākiem tematiem kas ir noteikti šajā ziņojumā. Katrā ziņā tie tiks iesniegti visi šie jautājumi grozījumu veidā. Paldies vēlreiz Lamsdorf kungam. Paldies Munisas kundze, Aleksandra. Vai tu gribētu sacīt kādu vārdu? Lūdzu. Jā, film... Liels paldies par uh, draudzīgiem vārdiem, par manu darbu un manuprāt, eh, ir pilnīgi pieņemami, ja tiks iesniegti vēl grozījumi, jo šodien mums ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Kas, ko teica Kristians Prēda? Protams, par to, ka trūks demokrātija. Tā tas ir, jo pagājuši gadu jau mēs pievērsāmies šim jautājumam gan ieteikumos, gan arī šajā braucienā mēs eh, pievērsāmies tieši demokrātijas atbalstam un šogad gribējām tieši par tiesiskumu vairāk runāt. Un ja tas eh, dažiem šķiet eh, pārāk nelīdzsvarot, tad to varam labot, bet uzsvaru vajadzētu likt uz tiesiskumu. Un arī par Malī, to par uh, demokrātijas pār, pārēju var teikt. Uh, bet gan Marija, gan Kristians Preda teica, ka, protams, tur ir jāņem vērā jaunākā informācija par ieroču tirzniecību. Tas ir pilnīgi neapstrīdam, un to mēs arī darīsim. Šeit vienkārši ir runa par teksta pielāgošanu ģenerālās asamblējas lēmumam šajā jautājumā. Es domāju, ka pozīcijas, kādā, kādas ir daudzām dalību valstīm par drošības padomas reformu, piemēram, Francijas apvienotās karalistas pār, eh, pozīcija, ka tas var kaitēt es kopējām interesēm, pārstāvot pozīciju, eh, ka mēs vēlamies es pastāvīgu vietu drošības padomē. Es domāju, ka tam visam ir jāiekļaujas tādā vispārējā uh, reformā. Tas nedrīkst būt tāds izolēts pasākums. Šeit eh, es redzu, ka ir runa nevis par vienu vai diviem gadiem, bet pieciem, desmit, piecpadsmit gadiem, kuros mums ir jāturpina attīstīt ārējā drošības politika. Jo lainēna grozījums, ja pareiz to saprotu, tad uh, tur ir runa par to, ka liela apmēra noziegums pret uh, eh, vīdi Eh, mēs uztveram kā eh, noziegums pret cilvēci. Tā ir tāda normatīva diskusija, ko noteikti vajadzētu īstenot, un es domāju, ka nākamajā reizē mēs varētu dziļāk parunāt par šo jautājumu, kad būs viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu, jo tiešām ir tādi noziegumi pret vīdi, kas varētu atbilst šiem kritērijiem. Uh, Es priecājos, ka varēsim turpināt diskutēt par grozījumiem, par šo ziņojumu un cerams, ka galu galā varēsim pieņemt uh, labu uh, ziņojumu. Uh, Kristiāns Prēda minēja termiņus, un šeit jāsaka, ka sekretariāts daudz ko uh, nosaka. Mans pēc mēs varētu šo ziņojumu pieņemt arī agrāk, bet to varbūt varētu paskatīties uh, sekretariāts. Vēlreiz paldies, Aleksandra! un gribētu paziņot, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. aprīlis 12. Eh, dienā, tā ir ceturtdiena, un eh, nevis 11. Eh, datums, bet 18. aprīlis. Ana? Vai jūs vēlaties izteikties par šo tematu? Lūdzu. Es tikai gribēju atbalstīt lielā mērā to, ko Aleksandrs Lāmsdorfs teica par šī parlamenta lomu, runājot par ES eh, e pastāvīgu vietu ANO drošības padomē. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs pārvarēsim šo krīzi un uh, ES nebūs globāls spēlētājs, ja tā neprasīs uh, reformēt uh, drošības padomi un iekļaut to kā pastāvīgu locekli drošības padomē. Es domāju, ka tā, tādējādi mēs varēsim iegrūst, iekustināt šo reformu, kas citādi nesāktos. Un atbalstu arī to, ko Marija Mūnisa teica, ka vajag iekļaut atsauci uz ANO konvenciju pret korupciju. Uh, un to, ka mūsu dalībvalstīm ir tā jāievieš. Tas ir īpaši svarīgi, un tas ir arī viens no ieteikumiem šajā ANO konvencijā pret uh, korupciju ir kriminalizēt nelegālu līdzekļu iegūšanu. Un tas ir problēma jautājums pat mūsu valstīs. Kaut gan mēs paši visi skatāmies, kā šī ekonomikas krīze ir saistīta arī ar korupciju. Korupcija ir izplatīta politiķu vidū, viņiem ir ekonomisks intereses, un tieši tāpēc ir e, šī pretestība e, padarīt kriminālu sodāmu un nelegālu līdzekļu iegūšanu. Un e, tas mums ir jāpanāk. Krīma komiteja jau to lēma, uh, Un arī DRO apakškomiteja arī e, par to runā. Mums nevajadzētu kautrēties un vajadzētu tiešām ļoti konkrēti e, runāt e, par šiem jautājumiem, lai tos padomu ņemt vērā nākamajā ģenerālajā asamblējā. Paldies, Gomešas kundze, un līdz ar to varam arī noslēgt šo darbkārtības punktu, un tagad varam pāriet pie balsošanas. Balsosim par rezolūcijas priekšlikumu par bijušās Dienaslāvijas Rep Maķedonijas Republikas 2012. gada progresa ziņojumu. Ričards Hauits ir referents. Havit kungs, vai jūs gribētu pateikt pāris vārdus pirms balsojuma? Būšu ļoti lakonisks. Es tikai vēlējos pateikt trīs momentus. Deputāti noteikti atcerēsies. Lūdzu, nerunājiet man te pa kreisi roki. Deputāti noteikti atcerēsies, ka mēs ar nolūku atlikām balsojumu Skopis politiskā klimata dēļ. Un eh, Bužekungs, es priecājos, ka jūs esat mūsu vidū, un eh, Fīles kungs un es, mēs kopīgi devāmies uz Skopi, kurā mēs mēģina, mēģinājām vienoties un veicināt vienošanos starp politiskajām partijām Skopjē. Un lielākā daļa deputātu noteikti atcerēsies, ka mums tas izdevās. Mums izdevās samierināt divas lielākās politiskās partijas, un eh, vietējās vēlēšanas notika, neviena partija tās nebankar, ne boikotēja, un eh, tāpēc eh, parlaments ir izpildījis savu misiju un savu rezolūciju, kur mēs pieņēmām pagājušā gada decembrī. Un tāpēc vēlētos pateikt, ka tas bija pareizs lēmums toreiz atlikt balsojumu uz vēlāku laiku, un to ir pierādījusi arī notikuma attīstība. Es esmu izsūtījis visiem komitejas deputātiem tekstu, ka ja mēs balsosim šod, šodien, tad eh, mums izdosies balsojumu nodrošināt pozitīvā gaisotnē. Uzsvars uz gaisotni un pozitīvs. Otrs, vēlētos pateikt, ka otrs vietējo vēlē, vietējo pašvaldību vēlēšanu rauns notika vakar. Ir vēl pāragri par to diskutēt un runāt, un tomēr rezultāti rāda, ka pirms balsojuma mums varbūt vajadzētu to vēl ņemt vērā. Un visbeidzot, Eiropas komisija nolīguma, līg, nolīguma ietvaros eh, ir uzsākus augsta līmeņa iestājas saju, sa, sarunas, un šīs sarunas sāksies nākamajā nedēļā. Un šis te pagaidu um, vidustermiņa ziņojums šobrīd tiek sagatavots un mēģināsim mēs kā parlaments ietekmēt mūsu, ietekmēt šo ziņojumu. Runājot par kompromisiem, tad eh, es balsojumu laikā varbūt nevēlētos jums sniegt detalizētu analīzi, un tomēr esmu pārliecināts, ka mums izdosies pietiekam ātri vienoties par samērā delikātiem un sarežģītiem jautājumiem. Un es saprotu, ka kolēģi no dažādām politiskajām grupām atšķirīgi raugās uz šo situāciju, un tomēr ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos, un tas atspoguļosies arī balsojumā. Bet tagad varam turpināt balsojumu. Priekšsēdētājs, paldies, Hovita kungs. Un šobrīd vēlētos pateikties jums un Buzek kungam parlamenta priekšsēdētājam, ka jums kopā ar komisāru Fīles kungu, pateicoties jūsu viesošanās gadījumam Skopijā jums ir izdevies eh, patiesībā atrisināt iekšpolitisku krīzi Maķedonijā. Aplausi! Bet! like to... Pirms sākam balsot, vēlētos dot vārdu Janaku kundzei. Priekšsēdētājs grib atsaukt 44. savu grozījumu. Okay. Is... Labi, atzīmējām, izsvītrojām. Trešajā lapas pusē izsvītrojām jūsu grozījumu, Džanaku kundze. Ak nē, ir vēl viens runāt gribētājs, Komatsakus kungs. Kirie, brodrē, e... Paldies, e, priekšsēdētāji. Ziņojums un balsojums mm, ir atlikts ņemot vērā politisko notikumu attīstību valstī. Un gribu lūgt birojam vai šī prakse būtu precedents arī citiem ziņojumiem, kuri tāpat varētu e, tikt skatīti un balsoti brīdī, kad attiecīgā valsts piedzīvo politiskas neziņas brīdi. Vai tas ir precedents, vai tas ir atsevišķs gadījums, vai citiem ziņojumiem, kas attiecas uz konkrētām valstīm brīdī, kad ir paredzēts balsojums un notiek negatīva notikuma attīstība, vai tad tiks atkal atlikts balsojums uz vēlāku laiku? Vai tā ir standarta politika, vai tas ir precedents, ka, ko mēs veidojam šādā veidā rīdo, rīkojoties? Tas ir jautājums, kas ir paredzēts bi, uh, eh, birojam. Uh, agree. Komatsakas kungs, mēs esam politisks orgāns un mēs vienojamies balsojot vai vienošanās rezultātā. Aleksandrs, jūs ar vēlētos teikt? Please, Tikai divas pārzīs lietas. Pirmkārt, manuprāt, tas nemaz nav neparasti, ka politiskās grupas vienojas, ka. Kā politiskā situācija kādā valstī um, nosaka to, ka mēs par kaut ko vēlāk balsojam, to var ba lēmt kā grib. Otrs jautājums ir Ričardam. Tas ir par pirmo grozījumu. Tur mēs runājam par bijušo Dienaslājas Republiku Maķedoniju. Tas ir kā īpašības vārds un tikai vienreiz kā uh, nosaukums. Vai tur ir kaut kāds politisks iemesls vai tas ir redakcionāls iemesls? mēs tagad uh, balsosim par šo ziņojumu. Nu jā, bet uh, angliski mēs tikko saņēmām pirms stundas šos mutiskos grozījumus un kompromisu grozījumus, un mēs tieši se šeit sēdējām un diskutējām par Īslandi, un to tad saņēmām. Un tad es redzu pirmo grozījumu, varbūt tas ir ok, bet uh, es gribu zināt, vai tas ir politisks vai tikai redakcionāls iemesls, kāpēc tas tā tiek šeit formulēts. Uh, Kompromisa grozījumi ir eh, kompromisa grozījums starp ēnu referentiem, politiskajām grupām, un referents var jums sniegt atbildi Havitkungs. Pavisam īsi. Iespējams, ka kolēģi vēlēsies zināt, kāpēc tā ir, bet mēs šeit atspoguļojam to, par ko vienojāmies jau pagājušajā gadā. Problēma ir tā, ka runājot par nosaukumu, parlaments skatās tā kā ar vienu aci un neskatās plašāk. Ir tādi, kur vēlas izmantot bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija, un ir tādi, kur vēlas lietot vārdu Maķedonija un maķedonieši. Lai izvairītos no tā. Pagājušajā gadā es vēlējos un arī sagatavoju konstruktīvu tekstu, kurš bija neitrāls. Tādējādi vilks būtu paēdis un aita dzīva. Tomēr realitātē mums ir nepieciešams adekvāts vārds un apvienotajās nācijās tas ir apstiprināts kā bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija. Bet runājot par iedzīvotājiem maķedonieši, tad savādāk jau mēs tos nevaram nosaukt, un tas arī ir saskaņā ar apvienoto nāciju asociāciju vienošanos. Un tas, ka mēs visu saucam par Maķedoniju vai maķedoniešiem, es nevēlos šeit ekskaltēt debatas, un par to mēs jau vienojāmies pagājušajā gadā, un nevēlos pie šiem debatēm atgriezties šobrīd. Priekšsēdētājs, paldies Hovet kungam, un tagad pārējiem pie balsošanas. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. 21. grozījums par pret atturs atturs, noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 25. par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss 1 par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss 2 par, pret, atturs, pieņemts.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 Kompromis 5 par pret atturs pieņemts. Un tagad pārlecam uz 105. grozījumu par pret atturs noraidīts. Kompromis 6 par Kompromis 6 kopā ar mutisko grozījumu 1 par pret atturs pieņemts ar pirmo mutisko grozījumu.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 71. pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. 71 balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. pieņemts. Komp kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas atturs, noraidīts. Kompromiss 8 ar mutisko grozījumu 2 un ar mutisko grozījumu ir vēl viens pievienojums, par kuru ir vienojis referents ar grozījumu iesniegumu. Un es vēlētos nolasīt jums šo mutisko grozījumu. Pēc pirmā teikuma pieminēt, ņemot vērā progresīvos panākumus, un centienus iestāties Eiropas Savienībā. Tātad referents ir vienojies par šādu teikumu, un tagad eh, ar, par šo grozījumu par pret atturas pieņemts. Nākamais 76 par pret atturas. Neredzēju nevienu pret? Nu labi pieņemts. Devītais kompromiss par. Vai atvainošana, saka priekšsēdētājs. 182 grozījums par pret atturas noraidīts. 80 par pret atturas. 80 pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. 80. pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. 88 par pret atturas noraidīts. 81 par pret atturas. 81. pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. 81. atkārto priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Noraidīts. 93 par pret atturas noraidīts. 94, 95, 96, 97 visi vienādi par pret atturas noraidīti. 98 par pret atturs noraidīts. 99 par pret atturs noraidīts. 100 par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņems. Otrā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Simtais grozījums otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt otrā daļa. 101 par pret, atturs, noraidīts. 108 par pret, atturs, noraidīts. Kompromis 10 par pret, atturs, pieņemts. 117. Aknē Nē, nē, referentam vārds Hovitkungs, lūdzu. Eiropas komisija ir sazinājusies ar sekretariātu šodien un ierosina tehniskas dabas izmaiņas. Tehniskas dabas uzlabojumu tekstā tas nav mutisks grozējums, vēlētos vēlreiz uzsvērt. Tātad nedomāju, ka politiski tas ir pretrunīgs, vien, vienkārši tas labāk skan un arī faktuāli ir labāk. Tātad patreizējais teksts ir uzteic eh, sasniegto dažādās administratīvās un civilās kopienas procedūrās un arī likumdošanas reformās un administratīvos reformās. Un eh, tad eh, mēs turpinām sākotnējā teksta redakciju, kurā teikts papildus pasākumu, kas nodrošina adekvātumu un objektīvumu dažādās procedūrās. Un mēs vēlamies pie, un vēlam, vēlās piebilst, tas jau ir arī tekstā, saka Hovit kungs. Tā tad jūs vēlties, lai es vēlreiz atkārtoju priekšsēdētāju kungs? Nē, nē, saka priekšsēdētāju kungs, pietiks ar šo pašu. Priekšsēdētājs. Ja neviens neiebilst, tad balsojam par 117. grozījumu ar Hovit kunga papildinājumu par, pret, atturs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 atturs pieņemts 128 par pret atturs pieņemts 129 par pret atturs pieņemts kompromis 13 par pret atturs pieņemts 135 par pret atturs. Pārbaudīsim 135. grozījumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 135. Ar vienas balss pārākumu. Kompromiss 14 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss 15 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 144 par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 pret atturs noraidīts 151 par, pret atturs pieņemts 152 par, pret atturs noraidīts, ak nē, pieņemts, saka priekšsēdētājs 153 par, pret atturs noraidīts, 154 par, pret atturs pieņemts 155 par, pret atturs pieņemts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 Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 161. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Un 161. noraidīts. 162 par pret atturs pieņemts, 163 par pret atturs pieņemts, 164 par pret pret atturas pieņemts, 105 par pret atturas noraidīts, kompromis 18 par pret atturas pieņemts, 176 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, labi, ja vēlaties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 pret atturas pieņemts, 172 par pret atturas pieņemts, 173 par pret atturas. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot par 173. lūdzu. Beidzam balsot, visi nobalsojuši, 173 no, noraidīts, 174 par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 pret atturs pieņemts, 12 par pret atturs pieņemts, 13 par priekšsēdētājs turpina. Nē, sociālisti nevēlas balsot blokā par desmit grozējumiem. 13 par pret atturs norēdīts, 14 par pret atturs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 pret, atturs pieņemts, 3 par, pret, atturs. Izskatās, ka pieņemts. Un tagad elektronisks balsojums par rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Rezolūcijas priekšlikumu esam apstiprinājuši ar 38 balsīm par, 39 balsīm par, 13 pret un vēlētos pateikties referentām. Paldies, Covid kungs, par jūsu paveikto un par ļoti labo sadarbspēju. Un tagad beidzam elektronisko balsojumu. Like to, uh, Vēlētos uh, sēdi pārtraukt līdz 17.30 lūdzu, līdz Romano Prodi ieradīsies mūsu vidū. Tā tad mums ir nepieciešams vēl burtiski pāris minūtes.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

Kolēģis, letas. Dargie kolēģi, sāksim debates ar Romanu Prodīnu. Apvienoto nāciju īpašo sūtni Sahelā reģionā. Un mēs apspriedīsim situāciju šajā reģionā. Kā jūs zināt, pagājušā gada septembrī Eiropas Savienība izziņoja savu stratēģiju Sahel sakarā un domāju, ka katrā ziņā mums vajadzēs šeit domāt par apvienoto nāciju un Eiropas Savienības stratēģijas uh, Sahelam uh, harmonizēšanu. Gribu pateikties Pancerī kungam, kurš vada delegāciju reģionam, un kopā ar mums šodien ir ārlietu komitejas priekšsēdētāji no Alžīrijas, Belkasemkungs, Marokas, eh, Tunisijas un Lībijas bija iecerēts pārstāvis, bet viņš nebūs šodien kopā ar mums. Pēdējā brīdī viņam nācās plānus mainīt. Un esmu dzirdējis, ka Broka kungs komitejas priekšsēdētājs ir iestrēdzis satiksmē kaut kur Vācijā un. Tas notiek Vācijas ekonomiskās dinamiskās aktivitātes dēļ, jo ja viņš būtu iestrēdzis kaut kur šeit, viņš būtu varējis atnākt kaut vai kājām esošās krīzes dēļ. Un tagad es gribētu dot vārdu Prodikungam, viņu, lai viņš nāktu klajā ar savu prezentāciju uz aptuveni desmit minūtēm, un pēc tam mēs varēsim organizēt debates. Prodikungs, paldies! Vēlos pateikties visiem par uzaicinājumu un paust to saviļņojumu, ko es izjūtu atgriežoties Eiropas parlamentā, ar kuru saistās mana jaunība vai gan drīz vai šis periods. Man ir visai maz laika, lai īsi izklāstītu jums Sahela esošo situāciju. Uh, bet gribu atsaukties šeit uz galvenokārt Mali un vēl paplašināt uh, šo uh, reģionu. Jūs zināsiet, ka Sahel plešas no Atlantijas okeāna līdz pat Eritrejai un aptvēr joslu aptuveni vairāk nekā 5000 km garumā un 1000 km eh, platumā. Tā ir Burkina Faso, Nigērija, Čāda, Malī, Mauritānija. Ja es visas valstis uz, uzskaitīju, un Malī ir mūsu uzmanības pašā centrā. Sākotnēji gribu norādīt, ka ļoti rūpīgi izturos pret miera jautājumiem. Tomēr Jau pašā sākumā es nopratu, ka Francijas intervence bija pilnīgi nepieciešama, jo valsts atradās uz bezdibeņu robežas. Tad, kad ekstrēmistu grupas um, met, bija devušās dienvidu virzienā, bija pilnīgi neizbēgami tas, ka Francijai ir jāveic šī intervence. Daļēji tas deva iespēju problēmas risināt, tomēr jautājums par nākotnes organizāciju nav atrisināts konkrēti ne militārais aspekts, kas ir saistīts ar Sahelu. Francija ir paredzējusi atsaukt savus spēkus, lai nodotu atbildības stafeti Āfrikas spēkiem attiecībā uz stabilitāti un apvienotās nācijas lemj par to, kādā veidā turpināsies militārā klātbūtne. Kā jau es sacīju, problēma ir ne tikai militāra rakstura, ir arī jādomā par jautājumu politisko pusi konkrēti. Ziemeļreģiona iedzīvotāji ir jutušies marginalizēti, vai tas būtu politiskā vai ekonomiskā ziņā tiecīgi mums ir No paša sākuma jāatgriežas pie samierināšanās procesa, kas vairāk kārtīgi pagātnē ir mēģināts uzsākt. Mēs šeit nevaram uzskatīt, ka problēma ir sākusies šodien, jo šīs problēmas saknes ir meklējamas jau e, pagātnē, tāpēc mums ir nepieciešams sēsties maksimāli drīz pie sarunu galda un vienlaicīgi sniegt garantijas, norādīt, ka tad, kad sarunas ir pabeigtas, tad šo sarunu rezultāti ir īstenojami nākotnē. Bez tam jau divas reizes ir tikos panākt vienošanās, bet nav bijis iespējas, vismaz gribas, pēc tam ķerties pie seku turpināšanas. Runājot par ceļu karti. Ir paredzētas šogad jūlijā vēlēšanas, bet periods būs grūts, jo process ir jāuzsāk bez kavēšanās, jo, kā jūs zināt, jūlijs ir grūts periods tas ir gada laiks, kad laika apstākļi nav visai labvēlīgi, tomēr starptautiskā komiteja pilnīgi noteikti uzstāja, ka vēlēšana process ir jāsāk, lai vēlēšanas varētu noteikt maksimāli drīz. Es sacīju, ka tas norit vispārīgākā kontekstā saistībā ar Sahelu attīstības problēmām. Sahela ir viens no trūcīgākajiem pasaules reģioniem, kur ienākums uz vienu iedzīvotāju ir visai zems. Ja mēs salīdzinām pasaules kontekstā, tad Sahela reģions ir viens no vistrūcīgākajiem. Tajā ir sausuma periodi, attiecīgi ražas novākšanas problēmas un e, grūtības ar pārtikas produktiem. Mēs esam izveidojuši visaptvarošu stratēģiju, kas balstās uz četriem pīlāriem. Par pirmo jau es runāju, tā ir, tas attiec uz mieru drošību Mālī, otrais pīlārs būtu. Humānā stabilitāte. Tas nozīmē eh, cilvēciska rakstura problēmu sakārtošanu. Jūs zināsit, ka ir liels bēgļu skaits cilvēki, kam ir vajadzīga humanā palīdzība, kuras apjoms ir ievērojams, jo ir pārvietots starp 4 un 500 tūkstošu personu. Cilvēki, kuriem ir nācies atstāt savas dzīves vietas, lai dotos vainu uz mali dienvidiem vai uz kaimiņu valstīm. Bez tam Un mūsu stratēģijā tas aizņem vislielāko vietu. Tā ir šīs zonas stabilitāte un attīstība. Apvienotā nācija sekretārs jau ir to norādījis. Vissvarīgākais ir saprast to, ka neviena no šīm piecām valstīm nevar attīstīties izolētā veidā. Un arī ir norādījis, ka nekad nav notikusi apvienot attīstīšanās stratēģija, tāpēc ir nepieciešams koordinēts plāns starp visiem, un šajā sakarā mēs esam sākuši strādāt, mobilizējot um, lietas no lējas, um, no apakšas. Ir jau notikušas sanāksmes, lai varētu identificēt to, kādā veidā šī attīstība varētu noteikt, piemēram, lauksaimniecība, pazemes ūdeņi, infrastruktūras, izglītība, veselība un arī decentralizēta enerģijas attīstība, decentralizēta elektrības piegāde šī reģiona iedzīvotājiem. Kopā tas viss nozīmē to, ka pasaules um, līmeņa fondu piešķīrēji sadarbotos, un esmu jau sācis apmeklēt valstis, pat nelielas valsts, lai notiktu šāda koordinācija, un gribu teikt, ka esmu uh, sastapies ar dzirdīgām ausīm. Jānorāda, ka pastāv bailes no terorisma. Atcerēsimies par saistībā ar citām valstīm - Irāku, Lībiju. D domas un viedokļi bija sašķelti, un šeit mēs arī redzam, kā ir jāpaturprātā šie jautājumi un jāmēģina izmantot esošās pozitīvās tendences. Savas uzstāšanās noslēgumā gribu sacīt, ka ir varbūt eh, jābūt ne visai optimistiem, tomēr jāuzlūko lietas pozitīvi, tāpēc, ka eh, šodienas Āfrika vairs nav tā pati, kāda tā bija pirms gadiem desmit. Āfrikā mēs redzam um, strāvojumus, kas pirms dažiem gadiem vēl nepastāvēja. Mēs vēlamies panākt to, lai Sahel varētu apvienoties un sadarboties, lai uzsāktu Āfrikas attīstību. Tas ir um, skaidrs, uh, konkrēts mērķis un domāju, ka diskusiju laikā mēs varēsim saprast, kādos konkrētos um, apstākļos un ar kādiem nosacījumiem starptautiskā sabiedrība varēs sniegt savu atbalstu. Eiropas Savienība jau to ir darījusi. Un mēs redzēsim, ko ik viens var darīt pasaules līmenī, lai šos mērķus sasniegtu. Paldies! Uh, together. paldies! Paldies prezidentam Prodīkungam un vēlētos pateikt, ka kopā ar Dažāna kungu mēs šodien ieradāmies no Malī un vēlētos jūs iepazīstināt un pateikt to, ka situācija šajā valstī ir daudz dramatiskāka nekā izskatās plasaziņas līdzekļos. Un Dažāna kungs jūs iepazīstinās ar to situāciju, kāda tur ir. Kā jūs zināt, Francijas bruņoties spēki vēlas atsaukt savus savus karavīrus no šīs valsts, un uh, situācija ir ļoti neskaidra. Balsojums ir noticis arī apvienotajās nācijās. Vienlaicīgi šajā valstī tiek gatavots vēlēšanu, priek, vēlēšanu uh, process. Vēlēšanas ir paredzēts jūnijā, un mēs visi ceram, ka vēlēšanās vēlēšanu rezultātā izveidotā valdība sāks veidot valsti. Tagad vēlētos dot vārdu Žalī kundzei, kas ir attīstības komitejas priekšsēdētāja Eiropas parlamentā. Pēc tam ir pieteikušies vēl vairāk runāt gribētāji. Un tomēr, kolēģi, es vēlētos lūgt jums ieturēties divu minūšu robežās. Žalī kundze. Mm. Thank you very much, Mr. Ch Paldies, priekšsēdētāja kungs, un vēlētos pateikties arī Prodī kungam, pateikties par to, ka jūs esat ieradies mūsu komitejas sēdē, lai iepazīstinātu ar situāciju Sāhelā. Kā mēs visi zinām, malī krīze ir ļoti sarežģīta, un lai to atrisinātu, būs nepieciešami smagi un ilgtspējīgi risinājumi. Jo 2012. gada 22. martā notika militārs apvērsums, un kopš tā laika adekvātai valdībai nav izdevies nodrošināt mieru šajā valstī. Malī atrodas arī Francijas bruņotie spēki. Drošības situācija, neskatoties uz ārvalstu bruņoto spēku klātbūtni, ir ārkārtīgi trausla. 13. gada februārī mēs jau pieņēmām rezolūciju par Malī, un eh, arī apvienotajās nācijās ir noticis balsojums. Mēs visi vēlamies redzēt ilgtspējīgu, demokrātisku un miermīlīgu risinājumu šai valstī tādu risinājumu, kas ļautu visiem malī iedzīvotājiem piedalīties ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. Eiropas Savienības stratēģija Sāhela reģionam ir tikusi pieņemta, lai izveidotu atbalstu jaunizveidotajām politiskajām institūcijām un izveidotā ceļu karta palīdzēs arī vēlēšanu organizēšanā. Kā Eiropas Savienībai rīkoties un ko darīt pēc Francijas bruņoto spēku atsaukšanas? Uh, Kā rīkoties, lai nodrošinātu, lai demokrātiskie procesi noritētu veiksmīgi? Un eh, kādu secinā, ko mēs varētu mācīties no šās krīzes, lai nākotnē labāk koordinētu mūsu ārējos, ārējo rīcību un koordinēt arī starptautisko spēku darbību. Eiropas Savienības eh, apmācību misija ir svarīgs spēlētājs gan politiskajā, gan pilsoniskās sabiedrības malajā attīstībā. Ko Eiropas Savienība vēlas redzēt tālāk nodrošinātu gan likumdošanas iestāžu darbā, gan arī parlamentārajā darbā? Jo šobrīd pārēj uz politisku stabilitāti nedrīkst tik novērtēt pārāk zemu. Un beidzamais jautājums. Ko jūs grasācināt nacionālu dialogu, lai veicinātu samierināšanu ilgtspējīgam mieram malī? Paldies! Thank you very much. No. Paldies! Un tagad došu vārdu Danžāna kungam, kurš ir drošības un aizsardzības apakškomitejas prieksēdētājs. Un kā jau teicu, tikko atgriezies no Malī. No monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, Prodīkungs, paldies par jūsu prezentāciju, kas saskan ar konstatējumiem, ko mēs varējām izdarīt pēc misijas Malī un Nigērā. Malī mēs eh, konstatējam, ka riski ir ārkārtīgi lieli, militārie panākumi ir ievērojami, neapstrīdami, bet tie var pārvērsties tikai par ilūziju, ja mēs nevarēsim ilgākā termiņa nodrošināt politisku institucionālu procesu un dialogu, kas ir spēcīgs un kas palīdzētu atjaunot malī situācijas, piemēram, Bamako saruna partneri, kas ir ar ļoti augstu vērtību, bet atrauti pilnībā no reālās institucionālās situācijas um, valstī. Un šis tukšums ir, domājot par veicamajiem uzdevumiem, vienkārši pārsteidzoši runāt par ekonomiskiem, vēlēšanu, politiskiem uzdevumiem. Un mūsu bažas ir tādas, ka šie abi kalendāri varētu visi šie darba kalendāri varētu neatbilst viens otram. Francija gatavojas eh, atsaukt savus karaspēkus, ja Francija nav pienākums veikt stabilizācijas darbu ilgu gadu garumā. Tomēr šī karaspēka izvešana kas saskanētu ar drīzajām vēlēšanām un nacionālā dialogu uzsākšanu, kas varētu izrādīties ļoti sarežģīts, man šeit ir e, grūti e, izprast e, to, cik tas varētu vai nevarētu būt saskaņot. Tāpat arī man nav, man mazliet vieš bažas. Es, skaidrības trūkumus starp dažādajiem spēlētājiem - Āfrikas Savienība, Eiropas Savienība, e, militāro spēku vadība, kas nav tajā pašā hierarhiskajā schēmā. Tas viss kopā var izveidot pietiekami mūsinošu situāciju, ja mēs nevarēsim rīkoties koordinēti. Mūsu misija ar zināmiem cerīgiem vēstījumiem ir bijusi, bet tomēr ar vēl vairāk bažu un neskaidrību nekā pirms došanās šajā misijā. Un tāpēc mēs gribētu izprast, kā jūsuprāt šie darba kalendāri piedāvātie ja visi varētu saskanēt, ņemot vērā sošos riskus. Es domāju, ka ir jābūt eh, politiskajai gribai vēlēšanām, lai piešķirt leģitimitāti mali institūcijām. Savukārt, eh, nevajadzētu tomēr E, neņemt vērā reālo situāciju un rīkoties tā vajadzētu piesardzīgi. Paldies, Gomešas kundze, uz divām minūtēm. Prodīkungs vēlētos jums pavaicāt e, sekojošo. Kad e, jūs izvirzīja par ANO īpašo sūtni Sāheles reģionam, tad noteikti tika runāts par to, Kāpēc ANO ir nepieciešama darbība šajā Sāheles reģionā, kurš tomēr ir ārkārtīgi plašs? Es eh, vēlētos jums pajautāt un eh, vēlētos, lai jūs pastāstat arī Eiropas parlamentam, lai Eiropas parlaments saprastu, ka jūs strādāsiet tādā virzienā, kāds ir nepieciešams, pie tam runa neiet tikai un vienīgi par piešķirtās naudas izmantošanu. Uh, Jautājums ir arī par vienlīdzīgām sieviešu tiesībām gan politiskajā arēnā, gan citās. Un vēlētos nedaudz parunāt un dzirdēt arī no jums par to, kā jūs vērtējat patreizējo situāciju Malī, vispār šajā reģionā. Kā jūs vērtējat šo situāciju kaimiņu valstu konfliktu skatījumā? Protams, eh, mēs nevaram malī nošķirt no pārējā Sāhelas reģiona, bet, piemēram, kā to ietekmē situācija Lībijā, kā to ietekmē Kadafi valdīšana. Pēc tam, protams, mums ir jārunā, un to jau teica iepriekšējais runā, runātājs, Centrālā Afrikas Republika. Mēs zinām, ka arī Nigērā ir būtiski draudi. Uh, Situācija arī Bisavas Gvinējā, organizētā noziedzība šajās valstīs, narkotika tirzniecība, es varētu turpināt vēl un vēl. Arī Rietum-Sahāras konflikts. Kā jūs redzat šo konfliktu iespaidu uz situāciju Sākals reģionā? Prieksēdētājs, paldies! Pirms eh, došu vārdu atbildēji vēlētos pateikt, ka mums tagad ir jābeidz. Ak, nē, ir pieteicies vēl viens runātājs Buzakungs, jums arī pēdējiem došu vārdu, jo mums ir jādod Prodīja kungam laiks adekvāti un pilnvērtīgi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Vaigo kungs. Paldies! Labdien, prieksēdētāji kungs! Es tiešām priecājos, ka jūs esat šodien mūsu vidū. Un eh, es tiešām uzskatu, ka jūs esat pareizais cilvēks, ko ANO ir un ko vajadzēja nosūtīt uz Sāhels reģionu. es esmu pārliecināts, ka jums ir iespēja ietekmēt šī reģiona attīstību politiskā virzienā. Jā, es tagad runāju slovēņu valodā. Es piekrītu jums, Prodīkungs, un piekrītu arī mūsu sēdes vadītājam tajā ziņā, ka šajā reģionā ir gan jaunas problēmas, gan arī jau iesīkstējušās problēmas. Bet es vēlētos pieskarties vienai gan vecai problēmai. Problēmai, kur pieminēja jau Gomešs kundze citu starpā. Proti, šī problēma vala, varētu eskalēt uz visu Sāhelas reģionu, un šeit es runāju par Rietam Sahāru. Pavisam netik sen Marokas valdība izsvieda no šī reģiona Eiropas parlamenta deputātu delegāciju, neļāva ierasties šai delegācijai Rietum Sahārā, delegācijai, kur vēlējās iepazīties ar Rietum-Sahāras iedzīvotāju situāciju. Tas viss notika pēc tam, kad Roberta Kenedijas eh, fonds bija jau viesojies reģionā un apvienoto nāciju sūtnes to bija apmeklējis. Tātad mans jautājums, godātais prodikungs, vai jūs mēģināsiet darīt visu, lai Minurso misija saņemtu mandātu uzraudzīt cilvēku tiesību situāciju uz vietas Rietum-Sahārā? Ja mēs to nedarīsim, tad situācija cilvēktiesību jomā tikai un vienīgi pasliktināsies. Atū kundze lūdzu. Yes. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. E, Prodīkungam divi jautājumi. Pirmais par toreigiem. Toreigi ir klejotāji, viņi ne tikai mālieši Kā jūs risināt šo situāciju, ņemot vērā nacionalistiskās bērzes? Kāda ir perspektīva toreigiem? Otrais jautājums ir Mali diasporas loma Eiropā, konkrēti Francijā. Apzinoties to, ka dias, mali diaspora dod iespēju attīstībai sniegt savu atbalstu malie dzīvotājiem, kā jūs esat iecerējuši viņus integrēt tajās darbībās, kas ir iecerēts Malī un Sahelā? Paldies! Thank you very much! Paldies! Tanoka kungs lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Signor Prodī. Es esmu parlamenta referents uh, par cilvēktiesībām Sāhēlas reģionā, un tajā skaitā par cilvēktiesībām Rietumsahārā. Tas, protams, būs liels izaicinājums ņemot vērā nometinājumu vietas eh, Alžīrijā un citur. Mēs daudz esam runājuši par Malī, protams, šajā valstī joprojām eksistē pat verdzība, tas pats attiecās arī uz Mauritoniju par šerija likumiem un tā tālāk. Mēs varam runāt arī par cilvēku tirzniecību, narkotiku tirzniecību, ieroču nelegālu tirzniecību. Bisavas Gvineja un Nigēra ir saistīta ar Bukuru Iram, un tas ir saistīts arī ar Somālijas nemiernieku spēkiem. Mans jautājums kāda ir tā saucamo draudzīgo valstu, piemēram, Katāras iespējas uz islamistu nemiernieku grupējumu rīcību. Piemēram, tādas valsts kā Katāra var ietekmēt nemiernieku spēkus. Un eh, ko jūs daliet, lai islamistu spēki, kurus šobrīd ietekmē arī Francijas klātbūtne šajā, šajā reģionā, tomēr nepaceltu savu galvu? Ko jūs domājat par īpašā sūtņa misiju arī Nigērā? Un eh, kā jums liekas, vai Nigēras nokļūšana džihadistu rokās varētu ietekmēt eh, tā saucamās eh, atombumbas izveidi un kādas ietekmēt mūsu drošību? Mēs zinām, ka šajā reģionā notiek jauna valstu veidošanās. Varbūt, ka mēs varētu ko mācīties no Sahālas reģiona. Mēs zinām, ka Āfrika ir bijusi Eiropas Savienības draugs daudzus gadus, un ko mēs varētu šajā jomā darīt? Paldies, Tanoka kungs, saka priekšsādātājs. Uh, un tagad es uh, vēlētos dot vārdu Tunisijas, Alžīras un Marokas delegācijas vadītājiem. Ja jūs vēlaties dot savu ieguldījumu, tad katram no jums divas minūtes. Belkas Semkungs, pirmajam vārds jums, un pēc tam došu vārdu pārējiem alfabētiskā secībā. Non, il faut appuyer. Appuyer sur le bouton. Appuyer sur le bouton. Non. Oui, oui. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts pieņemt izait, uzaicinājumu no Eiropas parlamenta puses lai runātu par nopietnām Sahela reģiona problēmām. Un šeit es pilnībā atbalstu Prodīkungu, kurš ir jau sācis strādāt pie šī grūtā darba. Mums ir tāpat arī jārunā par situāciju Maliju, un pamata, pamat iemesls ir terorisms, kas apdraud šo valsti, un pēc stabilizācijas terorisms no reģiona ir jāiznīdē. Ir jāiznīdē terorisms visā reģionā, un arī tāpēc jādomā pār to, kā mazināt tā finansējumu, kas nāk no ieroču kontrabandas, izpirkums summām un narkotika kontrabandas. Narkotika kontrabanda ir ieņēmusi nopietnu vietu Sahel joslā un ir jādomā par to, kā cīnīties pret šo postu. Manā valstī ir aizturētas 155 tonnas eh, hašiša. Es domāju, ka finansējuma avoti ir tādā veidā apkarojami. Es atbalstu Prodīkunga sacīto, ka ir jāpieliek pūliņu drošībai un attīstībai. Pilnīgi noteikti ir jāaktivizē 2011. gada process, augsta uh, līmeņa partnerattiecības uh, Eh, sadarbībai un drošībai, un tā kā bija jau ģenerāla asambleja numur viens, ir jāorganizē ģenerāla asambleja numur divi, lai varētu organizēt attīstību šajā reģionā. Un Prodīkovs, kā jūs jau to norādījāt, un tieši tāpat kā es atbalstu eh, Eiropas kolēģu viedokļi, šīs reģions vēl aizvien saskars ar nopietnām drošības problēmām jūs redzat, ka terorisma problēma ir transnacionāla. Mana valsts cietā no starptautisku teroristu uzbrukuma, kur mērķis bija gāzes sašķidrināšanas uh, fabrika un Alžīrija ir uzņēmusies visu savu atbildību un neļāva iespēju, nedēv iespēju terorismu grupām saņemt ķīlniekus, lai tos aizvestu uz mali un izmantotu eh, šantāžai. Domāju, ka ir nepieciešams nostiprināt visas robežas, un mūsu rīcībā ir dokuments nokšotas secinājumi kas ir apspriesti visās reģionu valstīs, un es domāju, ka tas palīdzētu arī jums turpināt diskusijas un veidot jūsu pārdomas. Runājot par so politisko risinājumu, Alžīrija vienmēr ir atbalstījusi Malī ziņā politisku risinājumu, bet ir jāparedz arī cita veida pieeja. Ir visiem jābūt iekļautiem šajā dialogā. Un, lai atbalstītu Eiropas deputātu sacīto, ir jādomā par to, kā var koordinēt labāk visus šo emisāru pūliņus. Un domāju, ka, kā jau to norādīja vie, eh, no deputātiem piesaistīts visus iedzīvotājs, visas tautas diasporas un izveidot kādu vecajo komiteju, lai varētu palīdzēt risinājumu meklēšanā, jo mums ir vajadzīga spēcīga valsts malī, malī, kas spēj risināt pats savas problēmas, un mums ir jādomā par ilglaicīgiem risinājumiem, lai šī valsts varētu īstenot savas cerības. Paldies! Nākošais runātājs eh, pēc Alžīrijas armijas ministra pārstāvja Keberīkungs no Marokas. Paldies priekšsādātāji! Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je suis Monsieur Ali Kbiri. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Ali Kibiri un es strādāju Marokas parlamentāru lietu komitejā. Uzrunājot um, kolēģis Eiropas parlamenta deputātus un apvienoto nāciju sūtni, vēlos jums pateikties par uzaicinājumu, ko saņēma Marokas parlaments, lai piedalītos šodienas debatēs kuras ir veltītas situācijai Sahel un Sahāras reģioniem. Es domāju, ka šī sanāksme notiek īstajā laikā un izskan piemērotā kontekstā. Mūsuprāt, trīs būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, acīm redzama drošības situācijas pasliktināšanās reģionā. Acīm redzama situācijas pasliktināšanās reģionā. kur geogrāfisko dimensijas jau norādīja Prodi kungs piecu tūkstošu kilometru gara un tūkstošu kilometru plaša josla. Geogrāfiski tas nozīmē ārkārtīgi lielus attālumus, kas nekad vēl nav bijuši konfliktos iesaistīti līdz šim. Otrais iemesls ir draudu pieaugums. Pastāv terorismu draudi, milzīga iero, ieroču kontrabanda, milzīga narkotika kontrabanda, kas iesaista pat Latīņu Amerikas valstis. Un narkotikas tranzītā ceļot cauri šim reģionam, vēlāk nonākot Eiropā. Un, protams, ir cilvēku tirzniecība un nelegālā imigrācija. Tāpat spēlētāju skaita pieaugums ir ne tikai akmī, ir uh, Boko Haram, ir citas organizācijas. kas ir saistītas ar teroristu, teroristu spēkiem. Maroka vērš uzmanību uz situāciju šajā apgabalā jau vairākus gadus. Un visaugstākajā līmenī Marokas valsts vadītājs eh, karalis Muhameds VI ir 2010. gada savu kronēšanas runu daļu veltījis cīņai pret terorismu šajā reģionā. Diemžēl dzirdīgas ausis tajā brīdī vēl netika atrastas. Maroka atbalsta valstu teritoriālo integritāti. Un tad, kad Malī ziemeļos izskanēja separātiskas prasības, Maroka aicināja saglabāt šo, šīs valsts teritoriālo integritāti. Francija, kuras drosmi mēs apsveicam saistībā ar militāras darbības, ir veikusi nozīmīgu darbu un uzturējusi pie dzīvības mali valsti. Pretējā gadījumā situācija būtu varējusi būt dramatiskākā. Tāpat arī Maroka ir sniegus humāna rakstura palīdzību, lai uzņemtu malībēgļus, un ar finansējumu 5, 5 miljonu eiro apmērā Tagad kāda tad ir reakcija uz šo situāciju? Valstī, kur viena pati nespēja tikt galā ar šo situāciju, ir jādomā, kā varētu pūliņus apvienot no visu valstu puses reģionā. Ir jāsadarbojas ar Eiropas Savienības valstīm, kuras, kuru iedzīvotāji var kļūt pār mērķi teroristiem. Otrkārt jārunā par Magrebā integrāciju piecas Magreba valstis, e, tam šī integrācija vajadzīga ne tikai ekonomiski, bet arī drošības dēļ. Un, visbeidzot, vienas valsts intervence reģionā nav pietiekama, lai risinātu situāciju, un Maroka ir gatava nodot savu pieredzi Eiropas Savienības un starptautiskās sabiedrības rīcībā. Paldies! Paldies! Es eh, gribu pateikties par iespēju piedalīties šajā sanāksmē. Nākošā runātāja ir no Tunisijas. Esmu pateicīga par iespēju uzstāties parlamentā un jūsu interesētību humānos jautājumos. Malī valsts apmērums martā palīdzēja nostiprināties terorismam Sahel reģionā. Un tas nevar pastāvēt izolēt vienā valstī, kā jau sacīja kolēģi, terorismam e, robežu nav. Terorisms ir mūsdienu problēma un šis terorisms nav saistāms ar ideoloģiskiem jautājumiem, bet gan tās ir sekas lielai krīzei, ko ir izraisījusi cilvēktirzniecība un ieroču tirzniecība. E, tos varam uzskatīt par pašreizējā terorisma bāzi. Pašreizējā situācija Malī ir jūtīga un netiek izslēgts kaimiņu valsts, konkrēti Alžīrija, kas ir, ir arī Tunisijas kaimiņu valsts, tāpat arī Lībijas kaimiņu valsts. Un pēc arāba pavasara šīs revolūcijas ir veicinājušas zināma vēra ieroču tirzniecību un veicinājušas arī korupciju un terorisma izvietošanos reģionā. Tunisijā mēs nosodām vardarbību un terorismu un paužam savas bažas attiecībā uz drošības trūkumu Mali un humanās situa humanitārās situācijas pasliktināšanos, it īpaši Mali ziemeļos. Mēs uz pasvītrojam to, cik ir nozīmīga Mali eh, teritoriālā integritāte, un mēs nosodām jebkāda veida draudus no bruņotu teroristu puses. Mēs eh, Apsveicam Francijas un Eiropas lēmumu attiecībā uz nepieciešamību atrisināt eh, šo problēmu. Pēc iniciatīvas, ko uzņēmās Francija, un arī pēc lēmuma atsaukt savus spēkus. Mēs saprotam šo lēmumu un mēs uzskatām, ka politiskā griba ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu rast risinājumu. Mēs aicinām respektēt starptautisko leģitimitāti, un mēs uzskatām, ka būtu vajadzīga miera un stabilitātes iniciatīva, kas dotu iespēju īstenot ekonomisku uh, un sociālu attīstību, un kas būtu ar pozitīvu ietekmi uz visu reģionu. Tāpat arī mēs gribētu pasvītrot to faktu, ka Tunisija ir iesaistījusies un apņēmusies finansēt un atbalstīt Mali rekonstrukcijas eh, pasākumus, kā arī Mali armijas reko, atjaunošanu, nodrošinot apmācības multilaterālismu ietvaros. Politiskā ziņā mēs atbalstām drīzās vēlēšanas un to organizāciju zēšanu un mums ir jādomā par mierīga risinājuma atrašanu un skaidru darba plānu, kas palīdzēs atrisināt problemātisko situāciju un pāriet pie stabilitātes. Paldies! Okay. Paldies! Essere qui, eh, Presidente Prodi. Eh, Le hanno già chiesto Es eh, vēlētos eh, gan pateikties Prodei kungam, gan arī uzdot vairākus jautājumus. Es vēlētos izteikt vairākus komentārus un tad dzirdēt jūsu politisku viedokli par tiem. Pirmais jautājums, pirmais komentārs. Vai ir kāda īpaša drošības politika, kura tiek veidota uh, šim reģionam, Sākels reģionam, pēc 2001. E, gada teroristu uzbrukumiem Amerikas Savienotajām valstīm. Un, e, ja tā ir, vai arī tieši otrādi, ja tā nav, vai tieši tas nav veicinājis situācijas izveidi tādu, kāda tā ir šobrīd. Nākamais, vai arī Lībijas pirksts nav saredzams tajā, kas notiek Sāheles reģionā. Vēl viens jautājums, vai tiešām nevajadzētu izveidot stratēģiju, kas eh, apvienot Eiropas Savienības un eh, ANO spēkus, un varbūt, ka tēmas būtu sekojošas, un tās varētu būt četras. Vispirms, eh, runājot par kaimiņu attiecību politiku, vai mums nevajadzētu piemērot citādu skatījumu kā līdz šim? Varbūt, ka tas spētu mums palīdzēt. Otrs, tas jau arī šeit ir izskanējis un to teica trīs tikko runājošie valstu pārstāvi. Vai tomēr nevajadzētu vairāk likt uzsvaru uz politiskajiem risinājumiem un par to, kā Ziemeļāfrikas valsts varētu ietekmēt Sāhels reģionu? Mēs visi esam viensprāts, ka demokrātijai un tieši parlamentāriskajai demokrātijai ir jātiek attīstīties šajās valstīs, ko darīt. Un ceturtais komentārs vai jautājums, kā vēlaties, ir sekojošs. Vai mums visiem kopā nevajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai atteiktos no pēckolonialistiskā un tomēr kolonialistiskā skatījuma uz šo reģionu un uz daudzām Āfrikas valstīm? Un ceru, ka kopīgā darbā mums tas arī izdosies. Salafrankas kungs. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties jums par šīs sanāksmes organizēšanu, it īpaši klātesot trīs eh, mūsu viesiem. Eh, priekšsēdētājs nevarēja uzklausīt eh, Prodi kunga sacīto, jo es atrados balsojumā, bet es gribētu sveikt viņu mūsu vidū, viņš ir mūsu ilgadīgs draugs, un šajā sakarā gribētu uzdot dažus jautājumus Ņemot vērā to, ka Prodīkungs ir bijis Eiropas komisijas priekšsēdētājs un parlamenta draugs, un gribētu dzirdēt, kā viņa prāt Eiropas Savienības devums Sahel reģionā papildus um, izglītošanas misijām, kas attīstās varētu palīdzēt nodrošināt labāku drošību un stabilitāti reģionā. Otrais jautājums. Vai tiek uzskatīts, ka jaunā vidusjūras politika ir pietiekama, lai ieviestu elementus, kas atbalstītu reģionu valstis? Un visbeidzot, Danžāna kunga redzējums. Vai Prodīkungs uzskata, ka dažādu organizāciju un starptautisko struktūru klātbūtne šajā krīzē e, ir savietojamas un vienotru papildinošas? Paldies! Kolīga Watson. Liels paldies. Tagad Vatsāna kungs lūdzu. Grācie prezidentī. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribēju jums uh, uzsvērt, cik liels prieks mums ir, ka tāds cilvēks kā jūs ar tādu pieredzi un eh, tādu redzējumu ieņem šo amatu. Es tātad gribēju vēlreiz paust eh, prieku par to, ka esat ieradies pie mums arī. Pirmkārt, ko var uh, darīt Sah Sāhels reģionā, lai veicinātu, ka mums būtu lielāks kapacitātes cīņā pret terorismu? Uh, proti, lai strādātu ne tikai ar valdības pārstāvjiem, bet arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai uh, radītu apziņu par šo draudu bīstamību, ko Eiropas Savienība šeit varētu vairāk darīt. Un otrkārt, tas ir tāds plašāks jautājums, un šeit nav tādu acīm redzamu risinājumu droši vien, bet uh, cik lielā mērā Romano Prodi uzskata, ka klimata pārmaiņas un to ietekme uh, Eh, situāciju padara vēl sarežģītāku. Paldies, Predes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Prodī kungs, man ir jautājums par Malī. Kā mēs visi zinām, eh, Malī eh, politiskā krīze uh, bija, un pēc tam bija uh, drošības krīze un uh, militārā iejaukšanās, un tagad ir tāda relatīva uh, stabilizācija, un tagad ir doma par uh, or, uh, vēlēšanu organizēšanu, un mēs ceram, ka Eiropas Savienība varēs nosūtīt vēlēšanu novērošanas misiju. Kādā veidā jūs vērtējat, kā ANO iesaistīšanās varētu notikt vēlēšanu procesā? Man ir pieredze ar uh, Kodivāru, Es vadīju uh, misiju vēlēšanu laikā, un tur ANO uh, nolēma certificēt vēlēšanas. Vai jūs uh, domājat, ka šāda ideja par certifikāciju varētu būt uh, laba arī malī? Un, uh, ja jā, tad uh, kādos apstākļos un uh, kādā laikā to varētu paveikt, vai to varētu izdarīt jūlijā un augustā? Uh, Mr. Uh, Prodi. Prodi kungs. Jūs zināt, ka ir dažādas perspektīvas malī. Eiropas Savienība ir uh, sagatavojusi iespaidīgu palīdzības paketi, gandrīz 11 miljārdu eiro apmērā. Tur ir gan humānā palīdzība, arī ilgtermiņa sociālā un attīstības palīdzība. Kāda šobrīd ir sadarbība starp Eiropas Savienību un apvienotajām nācijām um, šīs pakotnes pārvaldībā un arī ko dara citi starptautiskie spēlētāji Malī? in English und Italien. Mr. President, the Priekšsēdētāja kungs, jums vārds. Es varu turpināt angliski, ja vēlaties. Bet tad, kad es biju komisijā, tad uh, vienmēr bija ierasts runāt angliski, bet parlamentā mēs vienmēr runājam savā valodā. Tā ir Eiropas noteikuma. Labi. Liels paldies eh, jums par jautājumiem. Uh, un e, mēģināšu arī tiešām ievērot e, noteikto laiku un sniegt e, precīzas un īsas atbildes, tomēr atbildot uz visiem jautājumiem. Virkne jautājumu tika uzdoti par, piemēram, Žolī kundze par to runāja, par Eiropas pienākumiem, par saistībām. Un uh, Eiropā ir milzīgi uh, pienākumi, uh, ko esam uzņēmušies. Un uh, misija uh, Malī sākās. Un tā ir Eiropas Savienības apmācības misija Malī, kas nav vienkārši pasākums. Tur ir 15 mēnešu periods. 2012 mobilitāto 100. Un kopš pagājušā gada sākuma komisija ir paredzējusi 115 miljonus eiro humānie palīdzībai, kas ir būtiska summa. Un tā ir ļoti būtiska palīdzība uh, malī. Uh, um, bēgļiem ir uh, daudz vajadzības un, uh, un uh, tiešām situācija ar bēgļiem ir uh, sarežģīta. Un ir paredzēta arī līdzekļi pārtikas krīzes risināšanai. <coughs> Tātad komisija ir paredzējusi 160 miljonus eiro uh, reģionu attīstībai laikā no 2013. gada uz priekšu, bet tas, šis projekts tika iesaldēts, tātad apturēts, tāpēc, ka bija revolūcija un bija iekšējā spriedze malī. Es domāju, ka šis fonds drīz varēs atkal tikt izmantots. Un tad ir arī jauna Eiropas pārstāve, ar kuru drīz tikšos. Un 15. Uh, maijā šeit Briselē būs uh, konference, kur būs runa par Malī. Un uh, Tur jau notiek koordinācija un būs. Un tad, protams, ir arī koordinācijas problēma. Mums jāsaskaņo šīs darbības savā starpā. Tā ir viena no galvenajām problēmām. Un es šobrīd eh, mēģinu tiešām uh, nepārsniegt šo te ļoti precīzo mandātu, bet gan mēģinu sadarboties ar pārējām atbildīgajām pusēm, tātad turot ciešu kontaktu ne tikai ar kolēģiem, kam ir konkrētā a, atbildība, bet arī ar kolēģiem a, no Āfrikas Savienības, piemēram. Arī viņi kontaktējas ar mums, un mēs uzturam kontakts arī ar citiem pārstāvjiem, lai nerastos haoss, kas nāktu tikai par sliktu. Tas ir svarīgs jautājums, un apvienotajām nācijām šeit ir svarīga atbildība šajā jomā. Koordinācija tā tad ir ļoti svarīga, un tad vēl jāraugās arī uz eh, to, ko pieminējāt daudz no jums. Tātad samierināšanās izlīgums malī ietvaros. Mums ir eh, nepieciešams vēlēšanas, eh, tās jāorganizē drīz, un nevar organizēt vēlēšanas valstī, kas ir pilnībā sašķelta. Un tāpēc ir svarīgi uh, runāt, diskutēt un uh, panākt izlīgumu, bet tas nav vienkārši. Ir simtiem tūkstošu bēgļu valsts iekšienē cilvēku, kuriem uh, ir bijis jāpamet savus mājas, un tad nav vienkārši sastādīt vēlētāju sarakstus. Un tur ir e, jāsniedz palīdzība, jādomā, kā to var atrisināt, un es e, neslēpšu jums, ka šis process ir ļoti sarežģīts. Ir arī uh, laika apstākļu problēmas. Mēs ceram, ka jūlijā uh, laika apstākļi būs labāki, bet tas ir patiesībā diezgan sarežģīts laika posms. Bet ja mēs nedarīsim to laicīgi un ātri, tad tas nekad netiks izdarīts. Uh, Un, eh, ja nebūs vēlēšanas, tad malī problēma nebūs atrisināma. Šī te sadursme, kas uh, ir uh, bijusi šajā valstī, un šis varas vakums, un uh, visa šī situācija, to nevar atrisināt bez vēlēšanām. Bez vēlēšanām nevar panākt, ka šai valstī ir kaut kāda uh, Uh, virzība nākotnē. Tātad vēlēšanas ir ne tikai uh, sākums ceļā uz demokrātiju, bet uh, vēlēšanas nozīmētu arī uh, spērt nākamo soli valsts attīstībā, uh, noslēgt vienu valsts posmu, iet pa citu ceļu, un es redzu, kādas ir uh, problēmas, kādas ir grūtības šeit kaut ko panākt. Es tiešām atbalstīju to, uh, lai mēs neiejauktos uh, politiskajā procesā, lai uh, ļautu veidot valstī brīvāku nākotni, bet, manuprāt, tagad tas ir jādara, un vēlēšanas vienmēr ir būtiski, bet šajā gadījumā tās ir vēl būtiskākas nekā citos gadījumos. Uh, jo eh, tas atrisināt šo bezizējas situāciju. Bez vēlēšanām mēs to neatrisināsim. Un tas nozīmē, ka tas uh, ir arī uh, saruna process, kas ir nepieciešams. Skaidrs, ka no Malī valdības puses uh, ir uh, bažas, ka Francija paturēs savu pozīciju un ka šī problēma nekad netiks atrisināta, bet starptautiskajai sabiedrībai ir jāuzstāj uz to, lai uh, tiešām uh, notiktu sarunas, lai notiktu šis izlīgums, lai tas tiktu panākts. Jo ir skaidrs, ka Pagātni mēs nevaram vienkārši pastumt malā. Pagātnē tika panāktas vienošanās, kas bija slikti organizētas, slikti strukturētas un netika arī ievērots. Un tāpēc pastāv tāda kā neusticēšanās, pastāv spriedze, kas ir pat neiedomājama. Un es vismaz nevarēju iedomāties, ka tur ir tāda situācija, pirms es sāku darbu tur. Ir skaidrs, ka Šajā aspektā es varu atbildēt Danžāna kungam, ka problēma, kas ir saistīta ar Francijas karaspēku izvešanu, ir uh, lieta, ko izlēma Francija, bet, protams, tur tiks ņemts vērā arī tas, ka vienmēr ir skaidrs arī tas, ka tik līdz uh, būs iespējams uh, Eh, šī situācija jārisina Āfrikas partneriem pēc, pēc iespējas mazāk iejaucoties no ārpuses, lai neiegrūstu valsti uh, vēl lielākās grūtībās. Šeit ir jārīkojas realistiski, piesardzīgi un neko nesasteidzot. Tie ir ieteikumi, kurus mums vajadzētu paust, bet mums vajadzētu arī iestāties par to, lai sāktos sarunu process. Tas ir īpaši svarīgi, un tā ir uh, situācija, kura, uh, kurā arī terorisms, piemēram, spēlē būtisku lomu. To gribētu vēlreiz uzsvērt, tas jau tika teikts. Proti, ka uh, pozīcija pret terorismu um, ir tāda, kur atbalsta visas valstis uh, pasaulē. Un jāsaka, ka terorismu risms šo, šobrīd izplatās pāri valstu robežām, jo terorismam robeža neeksistē. Mēs varam runāt par Malī, par pārējām, situ, par pārējām valstīm, līdz ar to teroristam aptālums neeksistē. Un cīnoties pret terorismu, mums ir jāmēģina uh, iepazīt teroristu domāšana un jāiesaista visas valstis - Lielbritānija, Francija, Ķīna, Krievija. Pilnīgi visām valstīm ir vienāda nostāja pret terorismu un par terorismu draudu apkarošanu. Bet ko darīt? Ja mēs vēlamies izveidot adekvātu parlamentārisko sistēmu, tad eh, tās lielākais drauds īpaši noteiktās teritorijās ir ārkārt, ir terorisms. Un eh, es esmu pārliecināts, ka mums visām pasaules valstīm vajadzētu kopīgiem spēkiem cīnīties. Un eh, es uzskatu, ka tas arī būtu mans galvenais uzdevums, viens no galvenajiem uzdevumiem. Mums ir jāraugās, patiesībā mums ir jāsaprot, ka teroristi nedrīkst iziet no mūsu kontroles. Šeit nevēlos apgalvot, ka mēs kontrolējam teroristu, un tomēr mēs viņus mazliet paspiežam uz leju. Par kaimiņu valstīm, par Lībiju, par citām. Protams, mums ir ārkārtīgi lielas bažas par notikumu attīstību arī šajās valstīs. To esmu pieminējis jau vairāk kārt. Ar atbalstu no Čadas mums ir izdevies tomēr pavirzīties uz priekšu un gūt panākumus. Uh, bet, eh, protams, protams, lielākā daļa patiesībā pilnīgi visi tie, kuri ir bijuši opozīcijā, šobrīd eh, atrodas vai nu nepieejamos kalnu reģionos, vai ir emigrējuši uz citām valstīm, arī uz Lībiju. Un eh, šeit mums vajadzētu saprast, cik liela ir šī teritorija. Un arī visi pārējie jautājumi, kurus jau šodien uzdevāt. Jā, Šis eh, projekts Sahels reģionā ir eh, projekts. Šajā reģionā ir ļoti liela ēna ekonomika. Jā, es zinu, ka tas ir ļoti, ļoti delikāts jautājums, pilnībā jums piekrītu. Un tomēr, runājot par nelegālo narkotiku tirzniecību, atcerēsimies, ka summas, kas ir iesaistīts šajos šajos pārskaitījumos ir milzīgas. Mēs runājam par simtiem miljonu eiro. Kaut arī pamat pamatos e, narkotika tirzniecība ir apkarota no visām arābu valstu pusēm, tomēr, ja mēs e, neaizvietosim nelegālo ekonomiku ar kaut ko legālu, ar legālu nodarbinātību cilvēkiem, tad problēma turpināsies. Uh, Tas ir pamatu pamatos, jau iesākumā to teicu. Mūsu e, darba kodols, būtiskākais grauds ir nodarbinātība, ekonomika. Un, protams, otra lielākā daļa ir saistīta ar e, attīstības pilāriem. Tādējādi no vienas puses mums vajadzētu pamudināt e, attīstīties produktīvām ekonomiskajām struktūrām, Un eh, runājot par nodrošināšanu ar pārtiku. Kaut arī Sāhels reģions nav blīvi apdzīvots, Āfrikā ir daudz blīvāk apdzīvots teritorijas, situācija izglītības un veselības nodrošināšanas jomā ir samērā traģiska. Daudz no jums deputāti vaicājāt par karu Lībijā un par to, vai šis karš ir pasliktinājis situāciju, bet, protams, šis karš ir destabilizējis visu valsts līdzsvaru. Tāpēc uzskatu ir nepieciešama iesaistīšanās no starptautiskās sabiedrības, lai mēs ņemtu vērā arī šo aspektu. Un tagad jau mēs esam nonākuši pie citas jautājuma sērijas, pie cita problēmu kopuma. Un eh, tas ir saistīts ar ļoti lielu cilšu daudzveidību. Runa iet par būtiskām atšķirībām valodās, sākot no valodām līdz pat izskatam un domāšanu. Ja mēs vēlamies izveidot homogēnāku sabiedrību un kaut vai vienotu skatījumu ar tiem, kur dzīvo ziemeļos, nevienmēr tas ir viegli. Un eh, nedomāju, ka mums to vajadzētu uzskatīt par mērķi, kas būs viegli sasniedz, sasniedzams un vai vispār. Ja mēs vēlamies ko panākt šajā reģionā, tad mums ir jābūt ārkārtīgi dzirdīgiem, ārkārtīgi jutīgiem un izprotošiem. Daudz ir bauma par to, kā tiek finansēts, un tomēr tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Nākamais. Ir skaidrs, Pie tām eh, man neliekas, ka mums ir izdevies rast adekvātu un dabīgu atbildi. Mums ir jāmēģina rast finansējums ne tikai no Eiropas valstīm, bet arī no pārējām pasaules valstīm. Ir tādas valstis, kuras eh, ir it kā gatavas vārdos palīdzēt Un tomēr, kad nonāk līdz rīcībai, līdz darīšanai, šīs valsts kaut kādā veidā, jā, vēlas kaut kur piedalīties, un tad mēs mēģinām rast dažādas formas, kuras būtu pieņemamas visām iespēja iesaistītajām pusēm, lai varētu izvairīties no birokrātiskiem šķēršļiem un lai varētu izveidot tā saucamo labo konkurenci starp naudas donoriem. Esmu to teicis gan Putinam, gan arī Ķīnai, un teikums ir ļoti vienkāršs. Ja jums ir jau kādas intereses kādā Āfrikas valstī, vai jūs vēlaties redzēt Āfriku, kura būtu terorismu pārņemta, kurā nebūtu nedz pārtikas, nedz citu ikdienā nepieciešamo preču? Atcerēsimies, ka šodien Āfrika vairs nav kara lauks, Āfrika ir mūsu sadarbības pār partneris. Un es vienmēr esmu uzsvērs, ka cīņa pret terorismu ir pamats, viens no stūrakmeņiem, lai izveidotu sadarbības pamatu arī ar pārējām pasaules valstīm. Es jau pašā sākumā vienmēr esmu raudzījies uz Āfriku kā uz sadarbības partneri. Protams, šajā darbā vēl ir daudz nenoskaidrota un daudz ir utopiskas domāšanas. Es pat eh, varbūt nevēlētos to saukt par utopisku, bet naivu. Bet eh, naivums iet roku rokā ar draudu nesaredzēšanu. Un eh, šeit mēs nevaram būt tik labticīgi. Izskatās, ka vairāk man nebūtu atbildams uz jautājumiem. Tik uzdot vairāk jautājumu, kas ir ārpus manas atbildības jomas. Pārējie jautājumi tādi kā Minursus projekts. Vēlētos tikai pateikt, ka līdz šim brīdim Minursus mandāts ir bijis tādējāds, ka problēma atrasināt ar šī instrumenta palīdzību nav bijis iespējams. Bet eh, runājot par manu darbību, Domāju, ka būtu tikai un vienīgi godīgi, ja es nerunātu vairāk un plašāk, kā mans mandāts to pieļauj. Un visbeidzot, pavisam drīz beigšu, jo, diemžēl, man ir ierobežots laiks, un es atvainojos, ka es nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem katru atsevišķi, bet biju spiestos apkopot blokos. Un tomēr ir viens jautājums, kur uzdeva daudz deputāti. Un tas ir saistīts ar Eiropas politiku Āfrikas kontinentā. Šajā sakarībā vēlētos atgriezties atpakaļ pie sava komisāra darbības laika. Es saprotu, ka daudziem varbūt ir utopisks domāšanas veids, bet tas neatiecās tikai uz utopisku plašāku skatījumu uz nākotni. Tas attiecās arī uz pagātni. Piemēram, valsts, kuras atrodas tuvu Baltkrievijai vai Marokai, ir dažādi līgumi ar Eiropas Savienību, divpusēji dažādi, pie tam ļoti dažādās sadarbības jomās. Tas viss ir ārpus institucionālā darbības rakursa. Tādējādi Eiropa būtu iekļauta draudzīgu valstu lokā. Un tas arī Eiropā ir vissvarīgākais. Tāpēc arī man tik lielas žēlabas izraisa raugoties uz šo valstu attīstību. Un eh, lielākie investori, lielākie tirzniecības partneri, tie esam mēs Eiropa. Un eh, tomēr mēs varam tik maz ietekmēt realitāte šajās valstīs ir tik ārkārtīgi nožēlojama. Mani tas viss sāpina, es nevaru citu vārdu šeit minēt, un tomēr citu arī neko vairs nevarēšu piebilst. Situācija ir tāda, kādu tikko aprakstīju. Tāpēc Eiropas Savienības atbalsts, un to jau pieminēja Salafrankas kungs, ne tikai pieminēju, jūs man uzdevāt jautājumu par šo finansiālo atbalstu. Eiropai ir jādodas tālāk. Mēs e, varam palīdzēt patiesībā ar daudz mazākiem resursiem nekā ir nepieciešams finansējums militārām kampaņām. Mēs varam darīt daudz dažādās jomās. Votsona kungs jautāja par klimata izmaiņām un vai klimata izmaiņas ietekmē situāciju reģionā. Protams, es neesmu meteoroloģijas eksperts, un tomēr man ir nācies dzirdēt, ka ekstrēmie laika apstākļi, kurus esam piedzīvojuši šajā reģionā, plūdi, sausums, ūdens trūkums, šie ārkārtas apstākļi šobrīd tiek pieredzēti biežāk, un visticamākais, ka tas ir saistīts ar klimata izmaiņām. Tas arī ir svarīgākais, ar ko vēlējos, ar ko vēlējos jūs iepazīstināt, tās būtu atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tuvākajā laikā es ceru, ka Eiropas Savienība, protams, ciešā sadarbībā ar ANO, jo abām šīm organizācijām ir ārkārtīgi augstvērtīga pieredze sadarbībā. Un eh, šajā reģionā, šajā teritorijā mēs esam jau uzsākuši darbu, un šajā fāzē mums vajadzētu šo darbu turpināt, es pat gribētu teikt, intensificēt ir tik ļoti daudz cilvēcisku ciešanu, ir veselas grupas un veselas ciltas, kuras tiek pārvirzītas uz citiem reģioniem, un šīs izvēles vienmēr būs mūsu rokās. Tagad mums vajadzētu uzmanību vērst uz sadarbību, kura patiesībā ir sadrumstalota, un tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi, ka Eiropas parlaments un tā ārlietu komiteja arī būtisku lomu spēlētu šajā jomā. Pie tam eh, šai lomai ir jābūt daudz plašākai, un tā arī ir, kā tikai materiāla. Mums ir jābūt labam piemēram, un tas arī ir mūsu uzdevums parādīt labu piemēru Āfrikai. Āfrika ir mūsu kaimiņš, un mums, kā Āfrikas kaimiņam, savukārt eh, vajadzētu uh, parādīt viņiem kustību pareizajā virzienā, lai Āfriku uz Eiropu raudzītos eh, ar maigām acīm. Tāpēc es vēlētos griezties pie jums ar lūgumu ne tikai piešķirt finansējumu, kurš, protams, ir nepieciešams un ir ārkārtīgi svarīgs, bet ir nepieciešama arī politiska griba. Herr Präsident Prodi, lieber Romano, ich bedanke Priekšādātā Prodī, dargais Romāno, sirsnīgs paldies, atvainojos, ka ierados par vēlu, bet mēs uh, saskārāmies ar negadījumu uz autostrādes un uh, Poterings, uh, Kopaterinkungs arī tur bija, un mēs varējām pat kāpt ārā un iet pastaigāties. Uh, nekas nekustējās, bet es zināju, dzirdēju, ka te bija diskusijas un sirsnīgs paldies Romano Prodī. Protams, jānorāda arī uz to, ka uh, jābūt kopīgam risinājumam tādā mierīgā garā. Un, protams, ir ekonomiski un sociāli apstākļi, kas ir jāizvērtē. Un jācīnās arī pret terorismu, kontrabandu, gan narkotiku, gan citu veidu kontrabandu. Un, uh, manuprāt, arī Afganistānu var paņemt kā piemēru. Tur ir pieļautas kļūdas. Un, uh, vajadzētu tā līdzver, vienmērīgāk rīkoties. Afganistānā tagad eh, no Afganistānas tagad nāk astoņu reizes vairāk narkotika nekā iepriekš, un tas ir jāizvērtē. Un tāpēc ir jāpatur acīs eh, tas, ka um, drošību, terorisma apkarošanu uh, Uh, un narkotika apkarošanu nevar panākt, ja nav attīstības un līdztiesības. Tas, manuprāt, ļoti uh, skaidri izriet no līdzinējās pieredzes, un tāpēc mums ir jārūpējas, lai būtu saruna process, lai būtu attīstība, un sirsnīgs paldies jums, ka jūs norādījāt mums uz šiem jautājumiem, un arī uz to, ka Āfrikas uh, sabiedrība ir ciešāk jāiesaist šajos jautājumos. Uh, Un uh, tas nav tikai mūsu uzdevums, tas viss ir jāveido sadarbojoties ar Āfrikas partneriem. Lai mēs uh, pragmātismu dēļ nepazaudētu no acīm, uh, patieso mērķi bija prieks jūs atkal šeit uzņemt un ceru, ka tiksimies drīz atkal un šobrīd uh, krīzes laikā jāsaka, ka prodīja laiki bija attīstības laiki, eh, eiro ieviešanas laiki, tie bija tie skaistie, eh, vecie labie laiki. Šobrīd situācija ir daudz sarežģītāka, bet bija liels prieks jūs šodien sastapt un pie mums eh, uzņemt. Mēs gribētu pateikties arī mūsu viesiem par to, ka viņi ieradās Paldies viņiem, eh, ka viņi ar savu teikto arī eh, pauda savu pieredzi. Un eh, mums ir skaidrs, ka risinājumu var atrast tikai tad, ja to meklējam kopā ar jums. Un jums šeit ir spēlējama izšķiroša loma šajā sadarbībā, bet es domāju arī, ka mēs to varam izdarīt. Dāmas un kungi, paldies, sirsnīgs paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētājs kuri uh, strādāja ilgāk nekā paredzētais laiks. Sirsnīgs paldies par to, ka jūs devāt mums iespēju uh, mierīgi pabeigt mūsu sanāksmi. Paldies visiem jauku vakaru. Hmm? Io moltissimo, cambio niente, eh, non si cambia niente.